Atvainojamies par kavēšanos, saka priekšēdājs, bet šķiet, ka būs jāsāk arī bez sociālistu grupas pārstāvjiem. Bet šķiet, ka viņi tūlīt, tūlīt jau nāks iekšā, jau ir ēkā. Tāpēc varbūt, nu, mirklīt, mirklīt vēl uzgaidīsim, un tad tūlīt sāksim arī darbu. Okay, I think we've waited long enough. Ļoti labi, šķiet esam gaidījuši gana ilgi. Un jāsāk darbs. Esmu šajā krēslā, nu tāpēc, ka esmu visilgāk šai parlamentā nostrādošais deputāts šai komitē un arī šai ne tāpēc, ka es esmu vecākais pēc gadiem, un tas labi, tas man pašam patīk, ka neesmu pats vecākais. Sanāks mums būs šodien ļoti īsa, Gribu atgādināt, ka šīs sanāksmes galvenais mēģis ir iecelt biroju, tātad priekšādātāju un priekšādātāju vietnieku šai īpašajai komitejai, un mēs to darīsim saskaņā ar 191. reglamentu pantu. Tagad gribētu lūgt, vai kāds var izvirzīt priekšādātāju amata kandidātu lūdzu? Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšādātāji. Gribu izvēlēt Volfu Klīncu kā priekšādātāju amata kandidātu. Wolf Klīns, jūs lūk, esat, jūs esat nominēts, vai ir kāda cita nominācija, vai kāds cits kandidāts? Nē? Mr. Klins, do you... Klīnskungs, vai jūs piekrītat kandidēt uz šo amatu pirmām kārtām? Jā, Klīnskungs no zāles saka, tādā gadījumā mēs ar aklamāciju varam ievēlēt jūs. I was about to say, Un tad gribēju jums teikt, eh, ka esam jūs ievēlējuši, bet aplaus to parādīja pirms es vēl biju pabeidzis savu sakāmo. Lūdzu, nāciet ieņemt priekšstādātāju krēslu. liebe Kollegen, meine Damen un Herren, wir... Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, tagad mums ir jāievēl četri vicepriekšsēdētāji šajā komitejā. Vēlējos pavaicāt tautas partijas eh, pārstāvim eh, Bonsignoris kungam, kāda ir priekšlikuma, ka, kur būs kandidāti no viņa politiskās grupas. Grazie, prezidente. Il mio gruppo propone quale viceprezidente la collega Ivan. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs piedāvājam Ivanovs kundzes kandidatūru no savas politiskās grupas. Apparently the, uh, it didn't work. Are you ready to... Vai jūs esat gatava mm, pieņemt šo nomināciju, vai ir vēl kādi kandidāti, vaicā priekšsēdētājs? You vai jūs jau esat deklarējuši savas finansiālās intereses korektā veidā? Ļoti labi. Tātad mēs uh, nominējam Ivanovas kundzes kandidatūru ar aklamācijas procedūru. Jā, jā. So, Congratulations, Mrs. Omanova, you are now the first. Sveicu jūs, jūs esat pirmā priekšsēd, vicepriekšsēdētāja un uh, lūdzu ieņemiet man vietu blakus šeit prezidijā. Un tagad mēs nominēsim otro vicepriekšsēdētāju, Steven Hughes kungs. Jūs ieteiksiet kandidātu no sociālas grupas. Kurš tas būs? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos ieteikt eh, Līsas Jakansārī kundzes eh, kandidatūru. Yes, sorry. Uh... Vai jūs esat eh, gatavi uzņemties šo amatu? Tāpat arī deklarējāt savus finanšu intereses. Izcili. Is there any, is there any other candidate? Vai ir vēl kāds kandidāts? Šķiet, nē. Acclamation. Jā, jā. Ar aklamācijas procedūru ievēlam arī otro vicepriekšsēdētāju. So, congratulations, you are now the second vice chair. Tagad mums ir otra vicepriekšsēdētāja, arī sieviete. Es ceru, ka arī darba gaitā iemācīšos izrunāt jūsu vārdu pareizi. Un, nu, vēl mums ir jāievēl trešais vicepriekšsēdētājs. Tās būs vīrietis šoreiz. Svens Gīholts ieteiks viņu kandidatūru. I would like to propose my colleague. Uh... Paskāls Kanfā būtu īstā kandidatūra. Es domāju, viņš vienkārši izcili darbu veiks šajā komitejā. Kanfā kungs, vai esat gatavs uzņemties šo amatu? Esat, uh, esat gatavs vai esat arī aizpildījis finanšu deklarāciju? Ļoti labi. Vai ir vēl kādi kandidāti? It's not the case, so uh, again, I invite all of us to. Tā tad nē, un uh, ievēlam šo kunga reklamācijas procedūru. So Pascal Canfin is now the third chairman. Kanfā kungs ir trešais vicepriekšsēdētājs, un, nu, ievēlēsim pēdējo ceturto vicepriekšsēdētāju. Nikolaus Čuntis nosauks mums uh, ceturtā vicepriekšsēdētāja kandidatūru. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es Migelu Portas vēlētos ieteikt no mūsu puses. Viņa kandidatūra labi. Vai jūs esat gatavs pieņemt šo amatu? Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka Es esmu gatavs to pieņemt. Nav neviena cita kandidātu. Portas kungs arī ir aizpildījis finanšu deklarāciju un eh, nominēsim arī ceturto šīs eh, komitejas vicepriekšsēdētāju ar aklamāciju. Jā, jā, jā. So, you know, this is... Kolēģi, šī ir uh, visai formāla sanāksme. Mēs uh, dibinām šo komiteju un vēlējos šajā brīdī pateikties jums visiem par to, ka ievēlējāt man priekšsēdētāju amatā un darīšu visu, lai attaisnot jūsu cerības un kopīgi ar četriem vicepriekšsēdētājiem, koordinatoriem, referentiem, ēnu referentiem varētu gūt panākums šīs komitejas darbā. Vēlējos pateikt, ka pirmā koordinatora sanāksme notiks eh, pirmdien Strasbūrā no 17.30 līdz 18.30. Groups to make sure that they really have. Es vēlētos lūgt visas politiskās grupas, lai viņi ieceļ koordinātors saulaicīgi, lai mēs varētu norganizēt jau korektā veidā pirmo sanāksmi. Un mēs uh, tur apspriedīsimies par paredzēto darbu kārtību un uh, nākamajiem soļiem, kas jāspēr. Nākamā šīs komitejas sanāksme notiks 4. novembrī 10.00 līdz 12.30. I've been asked to, to make an announcement uh, that today there is. Man lūdza paziņot, ka šodien ir atklātā ekonomikas un monetāro lietu komitejas koordinatoru sanāksme. Viņi tiksies ar Čārlī Makrīvī 11.00 ASP ēkā trešajā uh, stāvā uh, telpā 3E2. Ja kāds no kolēģiem vēlas piedalīties koordinātoru sanāksmē ar komisāru Čārlī Makvīrī, jūs esat laipni lūgt. Paldies un tiekamies Strasbūrā! Sorry. Sorry. I I have That... Man tikko norādīja, ka Roberts Goebbels gribētu izteikties, un, protams, viņš to var darīt. Jā, paldies priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos sākt ar to, ka es jūs gribētu apsveikt eh, mūsu grupas vārdā un arī no manis personīgi mūsu darba kārtībā faktiski bija vēl viens punkts, un tas saucas citi jautājumi. Un tāpēc es domāju, ka mums to vajadzētu izmantot, lai varētu apspriest mūsu darba programmu. Jo šajā parlamentā mums ir vienmēr lieliski asistenti, kas viss, ko sagatavo. Un e, tad tās mēs saņemam, un, protams, ka jūsu vārds jau bija uz šī dokumenta, pirms jūs patiešām bijāt apstiprināts par priekšsēdi šajā grupā. Un darba grupu, e, grupai ir izstrādāta programma tuvākajiem mēnešiem, un tur ir ļoti skaidri norādīts, ka uh, Nu, e, tas ir tādas tikai norādes, kas palīdzētu mums uzlabot darbu, un es tiešām ceru, ka, ka kāds arī, protams, uzņemsies to darbu un strādās pie galīgā ziņojuma, kad mums pienāks laiks beigt savu darbu, un, un es e, gribētu teikt, ka mums vajadzētu ļoti dziļi izskatīt šos jautājumus, noteikt vadošos eh, principus, eh, saskaņā ar kuriem mēs strādāsim šajā eh, komisijā. Es esmu strādājis četrās dažādās īpašajās komitejās, un vienā no tām esmu bijis arī priekšsēdētājs. Un tāpēc es zinu, kā strādā šis parlaments, un vislielākās briesmas ir tās, ka uh, mēs nāksim klajā ar ziņojumu, kurš pēc tam vienkārši tiks ielidināts miskastē. Un e, šis jautājums par sociālo un ekonomisko krīzi, mums jau ir bijuši dažādi ziņojumi un citi teksti, bet ja mēs gribam izdarīt kādu liederīgu darbu, mums tiešām ir jānāk klajā ar liederīgiem secinājumiem, kas patiešām varētu palīdzēt. Mēs esam likumdevējs un es domāju, ka tas ir mūsu spēks. Un tieši tāpēc es domāju, ka mēs varētu pārdomāt eh, atšķirīgu organizatorisko struktūru mūsu darbam. Mums, protams, ir referents, kas ir ļoti pieredzējis, ir arī citi eh, kolēģi kas tiešām labus priekšlikumus izstrādā, taču, ja mēs vēlamies, lai gala rezultātā būtu priekšlikumi, kas varētu kādam noderēt arī ārpusē, ārpusē šī parlamenta sienām. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā mm, akadēmiķu pētījumi, ļoti visaugstākā līmeņa uh, speciālistu uh, viedoklis un ieteikumi. Uh, tātad lai mēs patiešām izveidotu uz augsti stāvošu e, ekspertu viedokļiem balstītus e, rezultātus. Un tam ziņojumam ir jābūt tādam, kas, e, kam ir ietekme visā pasaulē, lielajos finanšu centros, un lai viņi pievērstu uzmanību mūsu ziņojumam. Jo mēs jau neesam pulcējušies tāpēc, lai vienkārši uzrakstītu uh, politiķu ziņojumu, kas ir tikai papīrs. Es negribu, protams, teikt neko sliktu par politiķiem, jo pats tāds esmu, bet uh, es tiešām negribētu, lai piepildās manas bailes, ka mūsu ziņojums vienkārši tiek nolikts plauktā. Un tāpēc Es, protams, negaidu no jums priekšsēdētāja šodien atbildi. Mēs to varam apspriest birojā ar kolēģiem. Un varbūt mēs tiešām varam pulcināt vislabākos ekspertus, kas palīdzētu mūsu darbā. Paldies par jūsu ieteikumiem, ierosinājumiem un varu patiešām garantēt, ka mēs vēlamies censties mūsu darbā iesaistīt visas uh, tos elementus, kas varētu izkristalizēties konkrētā rezultātā. Protams, uh, nav tiešām nekāds jēgas sarakstīt ziņojumu, kas pēc tam tiek uh, eh, nogrūsts atvilkams tālākajā stūrī un neko neietekmē. Uh, Un mums, kā īpašajai komitejai, pagaidu komitejai, ir īpaša nozīme. Protams, mums ir jākonsultējas ar pastāvīgajām komitejām, bet mūsu darbības lauks ir varbūt tāds plašāks. To nevar ielikt kaut kādos konkrētos rāmjos. Mums ir jāstrādā m, mm, plašākā veidā pāri robežām, un es ceru, ka mēs esam rēķinājušies ar labākiem darbiniekiem, ka mums, pie mums strādā tāda izlase, elite, un mēs varēsim darīt visu, kas ir nepieciešams. Es domāju, šodien mēs varam runāt tikai par tādu pirmo mēlnrakstu, tā ir indikatīvā programma, un, protams, diskusijās ar koordinatoriem, ar referentiem. Mēs eh, šos jautājumus apspriedīsim padziļinātāk. Es skatos, ka vēl kāds ir pieteicies runāt. Borges kungs, lūdzu. Borgēzie kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka kolēģis izteica ļoti gudras un viedas piezīmes, gribēja vērst jūsu uzmanību un arī priekšsēdētāju uzmanību uz to, ka mums ļoti cieši uzmanība jāpievērš prasībai, ka mūsu ekspertīze ir jāizmantā tālākajā darbā. Dankeschön, Herr eh, Bonsignore. Lielas paldies, Bonsignors kungs. Grazie, prezidente. Anch'io mi... Lielas paldies, priekšsēdētāji. augstu vērtēju piezīmes, ko teica kolēģis no Luksemburgas. Domāju, ka mums tiešām vajadzēs ļoti būtisku pienesumu no ārpuses, no ekspertiem, no tiem, kas strādā ar šiem jautājumiem. Arī šajā komitejā daudziem ir ļoti plaša ekspertīze, zināšanas, bet tāpat laikā šī joma ir ļoti sarežģīta, krīze ir ļoti grūta. Uh, Un, manuprāt, mēs neesam vēl to atrisinājuši. Neesam pat adekvāti uz to izpētījuši. Mums ir gan finanšu krīze, gan ekonomiskā krīze. Nu, un, protams, arī būtiska nodarbinātības krīze. Tā vēl turpinās. Mums ir jāspēj saprast, kā tā atspoguļojas visās pasaules daļās, kā tā atspoguļojas dalību valstīs. Esmu nobažījies par to, ka šobrīd daudz ko vienkārši paslaukam zem tepiķīšu un aizmirstam par to. Nevēlamies pēc, apskatīt jautājumus, bet mums vajadzētu beidzot tomēr izpētīt arī visus šos stūrīšus un visu informāciju ņemt vērā. Gribētu, lai priekšsēdētāji un birojas zina, ka mēs pilnībā atbalstīsim jūs jūsu darbā. Un tāpēc eh, esam gatavi plašam darba apjomam. Paldies! Paldies, Bonsignors kundzem, tālāk Ulšmits. Thank you, Mr. Chair. It's no... Paldies, priekšsēdētāji. Nu nav jau nekāds pārsteigums, ka Alda grupa arī jūs atbalsta. Dar to no sirds. Katrā solī. Nu, gandrīz katrā solī, ko jūs sparat. Nepiekrītu kolēģim Gobelsam kungam. Viņš gan ir labs man draugs, bet nevajag, Robert, varbūt pārspilēt, nav jau pirmā reize. Esam daudz strādājuši kopā, un es domāju, ka ne viss tik iemests miskastē, nē. Ne bet jūs kaut ko teicāt, ka šķiet tulkojumā teica, ka daudz no eh, ziņojumiem nonāca miskas. Es tiešām nepiekrītu, īpaši pēdējo divu gadu laikā komitejas darbā. Domāju, ka mēs paveicām ļoti labu darbu. Mēs bijām avangardā, risinot daudzus ārkārtīgi sarežģītus likumdošanas jautājumus, un joprojām esam avangardā. Nu, varbūt tulkojums bija kļūdens, jā, tā viens šķiet. Bet priekšēdētājs tikai gribēja teikt, ka mēs varētu nogaidīt līdz pirmdienai un tad detalizētāk arī runāt par to, ko grasamies darīt turpmākajos mēnešos. Paldies! Thank you! Paldies, paldies! Uh, tack så mycket för ordet. Nākamā runātāja - Ulfskogs kundze, kas vēlas runāt zviedru valodā. Pirmām kārtām Apsveicu priekšsādātāju jūs ar ievēlēšanu amatā, tāpat apsveicu pārējos vicepriekšsēžus. Domāju, ka tieši tā kā priekšsādātājs teica jau pašā sākumā, uz mums liktas daudz cerības. Un es, šī īpašā komiteja ir vajadzīga. Mums jāstrādā ātri, jānāk klajā ar augstas kvalitātes priekšlikumiem Jo viss, viss tas pamats, kāpēc mēs vispār esam šeit, kāpēc šī komiteja izveidota, ir tas, ka pašreizējās pastāvīgās komitejas parlamentā strādā jau ar saviem mandātiem, savu kompetenci ietvaros, un mūsu kompetence toties ir pilnīgi citādāk. Tā ir atšķirīga. Mums ir gan finanšu, gan ekonomiskie jautājumi, gan arī sociālē. Tātad virkne dažādu jautājumu. Nodarbinātības krīze Mēs varam šo krīzi skatīt no dažādiem leņķiem, dažādām šķautnēm, izmantot dažādas procedūras. Dzīvojam sabiedrībā, kur nav ilgtspējīgi ilgtermiņa plāni, iespējams, šodien perspektīvas, ne attiecībās finansējumiem, ne nodarbinātību, ne sociālo jomu. Un visas šīs jomas ir savstarpēji saistītas ar ilgtspējīgu sabiedrības modeli un tāpēc mums vajadzētu programmas ietvaros paturēt šo faktu prātā. Nedrīkstam runāt tikai par finansēm, nevaram runāt tikai par izaugs, nevar kā augošs, mēs nevaram būt tikai tāds augonis uz parlamenta sejas. Paldies! Es skatos, ka tagad jau esam organizējuši pirmās diskusijas šajā komitejā. No nu, jūsu runām es sapratu, ka jūs patiešām esat eh, ārkārtīgi aktīvi noskaņoti, domāju, tā ir tāda laba zīme, un jums patiešām būs iespējas eh, nāk klajā ar visiem saviem priekšlikumiem un ierosmēm. Bet šodien mums varbūt vajadzētu izteikties ļoti lakoniski vienu pusotru minūti, jo savādāk eh, mēs neiekļausimies mums atvēlētajā laikā. Ir vairāk kolēģi pieteikušies runāt, es labprāt viņiem dot vārdu Svens Gigolds. Pervanša Beresa, Paskals Konfins, Portas kungs. Kanāl. Uh... Eh, Kanāl kungs, Fordas kundze un Paškas kungs. Un, un, un, un, un Tomas Mann, damit... Un Tomas Mans, un līdz ar to es vēlētos arī slēgt runātāju sarakstu. Uh, jo šķiet mēs eh, tādā veidā vispār līdz 11. nevarēsim beigt sanāksmi. Tā Gigalda kungs lūdzu. Very briefly, I, I think... Jā, pavisam īsi. Es domāju, ka mūsu kolēģis no Luksemburgas nāca klājā ļoti konstruktīvu priešlikumu. Viņš teica, ka mums ir jābūt kopējai interesei un mums ir eh, tā tad jānostāda šī komiteja eh, pēc iespējas augstāk tai ir jābūt pietiekam prestižai, un līdz ar to mums ir vajadzīgi vadošie eksperti par šiem jautājumiem. Protams, ņemot eh, vērā to, ka par ekonomiskiem jautājumiem eh, viedokļi var būt eh, dažādi. Un vajadzētu veidot tādu situāciju, lai mēs tiešām caur šiem piesaistītajiem deputātiem šai komitejai celtu tās prestižu. Merci, Monsieur le Président. Toutes mes félicitations. Euh. Paldies, priekšsēdētāji! Berešs kundze. Jūs esat eh, pie, tātad apstiprināts, un es tiešām gaidu, kad mēs eh, sadarbosimies. Un es domāju, mums būs eh, daudz iespēju apmainīties ar viedokļu, viedokļiem mūsu diskusijās jau 4. novembrī. Un es tiešām ceru, ka mēs varēsim līdz tam laikam pilnībā izpētīt, kādas ir mūsu mandāts, kas mums īsti ir jāpaveic. Un neoficiāli es vēlētos eh, teikt dažas lietas. Mēs tiešām varbūt varētu izveidot ar laiku pastāvīgu zinātnisku komiteju, eh, kas varbūt ir atšķirīga no tās eh, prakses, kāda mums ir. Uh, Mēs varbūt tiešām varam izveidot tādu ekspertu grupas, grupu, kurā iesaistīt akadēmiķus zinātniekus, un uh, viņi varētu mums palīdzēt veidzot mūsu analīzes, un tas jau būtu daudz tālajošāk nekā tas, ko mēs esam darījuši līdz šim. Jā, tas būtu nedaudz atšķirīgi. Mm, jo mēs neesam gal galā pilnvērtīga likumdevēja komiteja, mēs esam īpaša, speciālā, īpašā komiteja. Tāpēc būtu ļoti labi, ja mums tomēr būtu šī pastāvīgā zinātniskā komiteja. Un es domāju, ka tas tiešām varētu būt interesanti, un viņi varētu mums palīdzēt tādā ļoti caurskatāmā veidā. Un praktiski katrs šeit varētu nākt uh, klajā ar savu pienesumu. Paldies, šie ir ļoti interesanti priekšlikumi, un mēs iespējams eh, varēsim, eh, varēsim piekrist eh, tam, ko jūs teicāt, un to realizēt, un nu, varbūt mēs varam kopā pie tā strādāt. Un es domāju, ka Šmita kungs varbūt nedaudz ir kaut ko pārpratis. Kanfin kungs. Divi īsi komentāri. Šķiet, ka mūsu darbs ir organizēts tādējādi, lai mēs sadalītu šos te aspektus atsevišķi finanses, ekonomika un sociālie aspekti. Un iespējams mums vajadzētu šoreiz rīkoties eh, savādāk ja mums ir, teiksim, noteikts eh, cilvēks skaits, kas strādās pie finanšu jautājumiem, es domāju, ka nevajadzētu tur iesaistīt tikai finansistus, tātad banķieris un tā tālāk. Es domāju, šai grupai vajadzētu strādāt, eh, iesaistot visas šīs te puķas. Uh, lai e, būtu eksperti gan, um, teiksim, no finanšu jomā, vidas jomā, sociālajā jomā un tā tālāk. Un tad tas uh, darbs varbūt nedaudz atšķirsies no tā, kā mēs parasti strādājam. Mums ir šāds sākotnējais darba dokuments, kas vienkārši ar kur palīdzību vēlamies garantēt, ka mums ir vienota izejas pozīcija, lai mēs varētu uz tā balstoties turpināt darbu. Uh, un e, pagaidu komiteja ir uh, dibināta tādēļ, Eh, ka mēs eh, vēlamies cīnīties pret finanšu krīzi, un eh, īsnībā mūsu komitejā ir tādi plašāki rāmi, ja tā drīkst teikt, tas, tā aptver plašāku jomu, nevienu finanšu tirgu tādā šaurā nozīmē. Un, protams, es ņemšu vērā komiteju priekšlik, kolēģi priekšlikums un idejas. Tagad britu kolēģis izteiksies. Ai, es atvainojos, Portus kungs vēl pirms tam. Também, eh, muito rapidamente, eh, eu creio que a sugestão feita eh, pelos. Ļoti īsti priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka sociālistu priekšlikums ir eh, visai vērtīgs, un mums ir jāpadomā, vai mēs varēsim eh, to paveikt. Es uzskatu, ka konfēna kunga priekšlikums ir saistīts ar darba procedūru un mēs varētu runāt par tādu dažādu ekspertu un pieredžu apkopojumu. Un vajadzētu padomāt par to, kas mums ir īsti nepieciešams šajā komitejā. Varbūt mēs varētu organizēt vairākas uzklausīšanas. Un mums ir jāgarantē tas, ka mēs varam cīnīties pret krīzi ar pietiekam lielu instrumentu kopumu. Uh, Un, ja mums ir eh, diagnoze, mums pret šo slimību ir jācīnās. Un, ja, ja, ja teiksim, kaut kas netiek diagnosticēts, tad, protams, ir grūtāk vērsties pret šo problēmu. Un, priekšsēdētāj, kungs, varbūt jums eh, neliela viela pārdomām. Mēs varam varbūt zināmā mērā eh, samazināt mūsu komitejas eh, aplūkojamo tematu aptvērumu, jo ekonomikas un monetāro lietu komiteja tagad runā par ekonomikas atvesaļošanas plānu un tiek eh, izstrādāts vairākas direktīvas, kas nākotnē būs ļoti nozīmīgas. Un mums tā tad ir darbība tādā tuvākā un tālākā nākotnē. Es domāju, mēs varētu varbūt kopīgi par to palauzīt galvas. Paldies! Dargie kolēģi, saka priekšsēdētājs, es nu pats saņēmu ziņu, ka tulki beidz uh, darbu uh, un mums ir jāturpina strādāt angļu valodā. Paldies. I would ask you then to uh, use the English language only. So Kamal is the first one. Um, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, I, should, I should have no problem with this, this yeah. request. <laughs> <laughs> um, <laughs>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 Okay.